herr kollege buda dragi colegi lucrătorii sezonieri și transfrontalieri. Godātie kolēģi, sezons un pārobežu darbinieki ir absolūti būtiska kategorija vairākiem ekonomikas sektoriem. Covid-19 pandēmijā šo darbinieku trūkums nozīmēja uh, Eh, to, ka daudzām lauksaimniecībām Eiropā bija jābeidz savs darbs. Tajā pašā laikā vairākās Eiropas valstīs eh, šiem darbiniekiem bija jāsaskars ar ļoti smagām situācijām. Uh, Eh, ir jāatrod tādi mehānismi, kur būtu obligāts pienākums nodrošināt drošus darba apstākļus, garantēt attiecīgas algas atbilstoši padarītajam darbam. Tāpat ir arī mājokļos jāievēro visi nepieciešamie standarti sociālai mm, apdrošināšanai ir jāsadz slimības gadījumi, īpaši, eh, kad piedzīvojam pandēmiju. Tāpat mm, ir jāparedz arī palīdzības tālrunis vairākās Eiropas Savienības valodās, kurās e, tad darbinieki varētu sūdzīties par e, situācijām un prasīt palīdzību. Paldies Budas kungam, tagad Dura Fernandis kundze. Eh, muchas gracias. Paldies. Pandēmija ir eh, atklājusi to, ka migrantu darbinieku mm, situācijai nevienmēr ir vienlīdzīgi apstākļi ar vietējiem darbiniekiem. Te es runāju par darbiniekiem, kas eh, strādā Eiropā, gan arī no trešajām valstīm nākušie uz laiku darbinieki, kas nodrošina eh, krīzē pietiekamu pārtikas daudzumu. Esam pieredzējuši ekstrēmus darba apstākļus riskus un arī riskus veselībai šiem darbiniekiem, tāpēc nepieciešams apzināt iespējamos krāpšanas un uh, pārkāpums, jo tā kā viņi ir minoritāte, tad m, mm, uh, šī situācija tiek ļaunprātīgi izmantota, tāpat arī notiek m, mm, uh, krāpniecīga konkurence, notiek mm, cilvēku savervēšana vienā valstī un pēc tam viņi tiek eksploatēti. Uh, Eh, kā tas notiek ar spāņiem, bulgāriem, rumāņiem, eh, eh, Nīderlandē? Nu, to nevar pieļaut. Visiem darbiniekiem jābūt vienlīdzīgai attieksmei, sociālai aizsardzībai, cieņpilniem apstākļiem un valsts atbalstam neatkarīgi no izcelsmes vai gala mērķa valsts. Paldies! Dūra Ferandis kundzei, tagad viena minūte Brunē kundzei. Paldies priekšstādātāji komisāru kungs, godātie kolēģi, esmu gandarīta par uh, rezolūcijas iniciatīva aizsargāt sezonas un pārobežu darbiniekus Covid-19 krīzes ietvaros. Nav tā, ka krīze atklājusi situāciju, bet šī situācija tikai papstiprinājās. Eiropas eh, darbinieku brīva pārvietošanās ir pamattiesība, bet eh, tas nenozīmē, ka varētu pārkāpt vienlīdzīgas attieksmes principu. Diemžēl krīze parādīja to, ka ir ļaunprātīgi gadījumi, un katrai dalību valstī ir sava atbildības nasta jāuzņemās. Uzsvēršu to, cik svarīgi sezonas un pārobežu darbiniekiem nodrošināt efektīvu sociālo aizsardzību, kā arī eh, veselības un sociālo aizsardzību. Uzsvēršu arī to, cik svarīgi ir Eiropas eh, darba iestādes eh, loma, arī darba inspekcijas loma, un arī tas, ka būtu jāpārskata direktīva par norīkotajiem darbiniekiem darbiniekiem. Paldies, Brunē kundze! Es eh, parasti nedodu vārdu vēlreiz tiem eh, kolēģiem, kas nebija zālē, bet eh, Radučevska kungs neatradās savā vietā. Kur atrodas Radučevska kunga vieta? Lekam citu vietu. Tad nu, došu jums tagad vārdu. Vážení kolegovia, ja podporujem v celom rozsahu návrh uznesenia týkajúcich sa. Za... Paldies! Es vēlētos izcelt rezolūcijas par sezonas un pārobežu darbiniekiem nozīmību. Ir labi zināms, ka runa ir par īpaši neaizsargātu grupu. Tā nāk no dažādām valstīm, īpaši arī no trešajām valstīm. Turklāt šiem cilvēkiem darba apstākļi ir ļoti mm, slikti un arī parasti ļoti maz, e, maz atalgojums ir šiem cilvēkiem. Ir svarīgi, lai darba apstākļi atbilstu Eiropas eh, likumdošanas prasībām. Ir jādomā par to, ka te ir runa par sievietēm, par vīriešiem, kas eh, bieži vien nāk eh, no dažādām valstīm un piedzīvo dažādus apstākļus. Radečevski kungam, paldies, Raitkas kungam. Priekšādātāji, godātie kolēģi! Vācijā ir atkal radies jauns eh, covid inficēšanās degpunkts, un atkal um, tūkstošiem darba ņēmēji ir nosūtīti karantīnā. Un jāsaka, lielā mērā strādnieki, kas strādā šajā uzņēmumā, nāk tieši no Rumānijas. Un ko tad saka šeit ehm, ministrs attiecīgais? Viņš saka, lūk, esot atbildīgi par šo Um, Covid. Faktiski tas, ka pie vainas esot tas, ka viņi nedēļas nogalē vēlas doties mājās un nevis tie, kas viņus tur tur kā vergus neatbilstīgos apstākļos. Nu, mēs novērojam, ka tas ir vienkārši ļoti neatbilstīgi. Viss šis spēlēkais darbs, prostitūcija, kriminālās darbības. Nu, un tad viņi dodas mājup un uh, Eh, un tad viņi dodas māju, tur inficējas ar eh, slimību un tad brauc atpakaļ. Es esmu tiešām vienkārši eh, nu, sašutumā par šo paziņojumu. Paldies, paldies! Simtiem jaunu Covid gadījumu kautuvē Vācijā. Un vienīgais, ko ministrs var teikt, eh, vien, pateikt, ir tas, ka lūk, rumāņi un bulgāri, kas tur strādā paši šo vīrusu atveda līdzi. Un tās ir pilnīgi smuļķības. Pirmām kārtām tā ir tāda, tas tāds vecs diskurs, kas vienmēr tik, tiek popularizēts, ka lūk, visi iebraucēji tikai visu ievazā. Un turklāt tas nozīmē arī pilnīgi atbildības novirzīšanu no sevis. Nē, Eiropa ir atbildīga par šiem situācijām, arī par Bulgārijas un Rumānijas darba ņēmējiem šeit Vācijā. Viņi bieži strādā pilnīgi necilvēcīgos apstākļos eiro par kapeikām. Un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs tāds ministrs un tādas varas iestādes, kas, atbi, kas eh, ir gatavs nodrošināt strādniekiem eh, tiesības un atbilstīgus apstākļus, neatkarīgi no tā, kā pie kādas valsts piedarības viņi piedara. Un es domāju, ka šie standarti jānosaka pietiekam augstu, lai šāda veida eksploatācija būtu izbeigta. Paldies! Paldies, Raņķis kundzei. Tagad Agilārs kundzei vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Es vēlējos eh, sākt ar pateicības vārdiem šiem. Uh, pagaidu darbiniekiem uz laukiem. Nu, mēs redzējām, cik svarīgi viņi ir. Spānijā lauksaimniecības eh, nevarēja daudz augļu novākt. Un e, tāpēc esmu sašutusi, ka sociāla komunistu valdība ar pilnīgu dezinformāciju e, apvaino tagad e, Spānijas šīs saimniecības eksploatācijā. Īstenībā tas ir ļoti strateģisks, ļoti svarīgs e, sektors, kas nodrošina to, ka pārtika nonāk veikalos. Mēs nevaram e, šādu apsūdzību pieņemt, kad cik e, tūkstošiem spāniņu mīra īpaši vecie cilvēki un tika noliekti pamata drošības pasākumu valdībai vajadzētu noteikti eh, tā neizteikties un eh, viņiem nevajadzētu tā rīkoties. Paldies! Paldies kolēģei Agilarai. Tagad Žemas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka valstu pasākumi, kas pieņemti, lai ierobežotu vīrusa izplatību, noveda pie tā, ka sezonas un pārobežu darba ņēmēji izjūt ļoti smagas uh, sekas. Viņi nonāca situācijā bez uh, ienākumiem, bez uh, veselības aprūpes, bez nodrošinājuma, un te īpaši jāpiedomā pie lauksaimniecībā nodarbinātajiem. Viņi ir mm, kļūst par upuriem šādai situācijai. Arī Itālijas dienvidos. Un tad nu, rezolūcija ir skaidra atbilde problēmām, ar kurām saskaras šo kategoriju darbinieki. Es ceru, ka mēs varēsim sodīt jebkādu veidu diskrimināciju, ar kuru jāsaskaras šiem strādājošiem. Vajag atjaunot nodarbinātību, ilgtermiņa nodarbinātību šiem darbiniekiem un arī uzņēmumiem. Paldies Gemas kundzei. Tagad Furlas kungam viena minūte. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs brīva darbinieku pārvietošanās ir viena no Eiropas Savienības pamatlietām, kad runājam par sezonālo darbu vai pārobežu darbu. Uh, mēs runājam par cilvēkiem, par ģimenēm, kuriem ir vajadzības, kas ir atkarīgas no ienākumiem, ko sniedz šie darbinieki. Un mēs ceram, ka parlaments un arī Eiropa sniegs visu nepieciešamo, lai viņiem palīdzētu. Mūsu loma šodien ir nosūtīt viņiem vēsti, pateikt, ka mēs saprotam viņu vajadzības, ka mēs mēģinam aizsargāt viņu darba vietas, mēs mēģinam viņus aizsargāt, ka mēs esam viņu pusē, nevis pret viņiem. Šī ir vēsts, kas šodien ir jānosūta no mūsu plenārsēžu zāles. Paldies! Paldies Furlas kungam! Tagad Kolēģis Angels. Paldies priekšsēdātāji. Covid krīze parādīja struktūrālās eh, problēmas, ļaunprātīgu izmantošanu darbiniekiem, kas eh, pārvietojas pār robežām. Uh, dalību valstis, darba devēji, viņiem ir jāuzņemas atbildība. Darba devēji pārāk eksploatē sezonālos darba ņēmējs. Dalību valstīm ir pārāk vāji dienesti un sociālā inspekcija, darba inspekcija nav no pietiekami efektīva. Un visbeidzot, Eiropa. Uh, Eh, daudz labas rekomendācijas izskanēja, bet eh, kā tad ar ievērošanu dalību valstīs, kā tad ar Eiropas un valstu likumdošanas ievērošanu par darbinieku pārvietošanos? Mēs sociālisti prasām lielāku cauradzamību, mēs prasām komisijai turpināt analizēt pieņemto pasākumu, kas uh, ietvēra robežu aizvē, aizvēršanu uz mm, sociālo normu ievērošanu, un mēs ceram, ka ieteikumi arī um, rezultēsies konkrētos likumdošanas priekšlikumos, un no S&D mm, puses vēlētos pateikties daudzām NVO sociālajiem partneriem par vērtīgo palīdzību un atbalstu šīs krīzes laikā. Paldies! Paldies, Angela kungs. Vienu minūtu bildes kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Covid-19 epidēmija, kā zināt, sniedza pamatīgu triecienu mūsu kontinenta ekonomikai tāds vispārīgs mārasms um, valdīja, un te es vēlējos atbalstīt uh, jauniešu tādā valstī, kā Francijā, kur viens miljons bezdarbnieku gaidāms um, mūsu jaunieši uh, saskars ar lielām grūtībām. Cik jauniešu neatradīs uh, nelielu vasaras darbiņu, kas viņiem ļautu izdzīvot turpmāko gadu. Viņi nevarēs atrast prakses vietas, lai saņemtu diplomu. Cik daudz uh, laureātu eh, pavadīs gadus, lai atrastu savā jomā darbu, cik daudz jauniešu uh, sapņo eh, aizceļot prom no šī kontinenta, lai rastu labāku eh, nākotni. Bet te Eiropa mums eh, saka, ka jārespektē tikai veci noteikumi un tajā pašā laikā ļauj desmitiem tūkstošu norīkoto darbinieku ielaiž arvien vairāk ekonomiskie migranti, tiek prioritizēti darba jomā. Mm, kamēr Eiropas Savienība un komisija mums savas doktrīnas uzspiež, padomājiet taču par studentiem dokumentiem par mūsu laureātiem, un uh, vēsture mm, redzēs, kāda bija patiesība. Runātāji tiek pārtraukta. Paldies Bildes kundzei, tagad Andrasen kungam vārds. 50. Er kam aus Rumänien. Kādam vīram bija apmēram 50 gadi, viņš bija no Rumānijas, darot savu darbu, viņš burtiski sabruka. Ehm, viņu, viņam pēc tam tāpat laikā bija kājām jāiet pašam līdz savām mājvietai, un tad jāgaida nezin cik ilgi eh, ārsts. Neviens viņu neatbalstīja šajā darba vietā. Un tik ārkārtīgi daudz miljonu šeit Eiropā ir šo sezonālo strādnāku, kas strādā dažādās fabrikās, lauks, laukos. Uh, kautuvēs um, saņem burtiski kapēju, kas viņam nav nekāda sociālā nodrošinājuma un arī veselības aprūpas garantijas nekādas. Viņi mūs interesē tikai tad, kad pēkšņi lūk rodas šāds vīrus uh, uzliesmojums kādā kautuvē. Tad viņus gan var vainot. Viņi tur burtiski tiek eksploatēti. Vācijas valdībai beidzot vajadzētu izmantot šo savu prezidentūru, lai beidzot aizstāvētu pilnīgi visus darba ņēmējs Eiropas Savienībā un Eiropas komisijai vajadzētu raudzīties uz to, lai tiešām tiktu aizsargāts visu strādnieku tiesības. Ir labi, ka mēs kā Eiropas parlaments šo rezolūciju esam sagatavojuši, un es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs varētu rūpēties par to, lai šādiem cilvēkiem dzīvē iet labāk. Paldies kolēģim Andresenam. Nākamā runātāja Anna Zalevska.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 Covid pandēmija traģiskā kārtā ir izgaismojis to, par ko esam runājuši tik ārkārtīgi ilgi, respektīvi par to, cik sarežģīti ir apstākļi ar šiem strādniekiem. Ja pirms tam situācija jau tāpat bija slikta, tad tagad tā ir vēl tālāk pasliktinājusies. Ir pēdējais laiks no šiem kļūmēm mācīties un nākt klajā ar rekomendācijām. No otras puses, mēs kā parlamenta deputāti eh, esam ar pienākumu iestāties eh, par šiem cilvēkiem un iestāties īstenot sadarbību dalībvalstīm, jo dalībvalstu atbildībā ir kontrolēt šos uzņēmumus, kas nereti eksploatē sezonālos strādniekus. Mums ir jāspēj kopīgiem spēkiem šī problēma risināt, un es tiešām ceru, ka Vācija prezidentūras laikā darba kārtībā iekļaus tikšanās reizes ar ministriem, ar sociālo lietu ministriem un tam līdzīgi, tā lai mēs varam sagatavot atbilstīgi arī ziņojumu par šo jautājumu Un eh, lai šīs pārdomu periods rezultātos ar kāda veida konkrētu finālu. Paldies Zaleska kungam, tālāk eh, Georgi Falka. Paldies! Paldies priekšādātāji, godātie kolēģi! Sešpadsmit gadu vecumā es pabeidzu skolu. Un tad man ģimene nopirka riteni, un eh, tā es kļuvu par sezonālu strādnieku. Es ar riteni devos strādāt, Un es jāsaka, tajā brīdī īpaši nedomāju par savu veselības aizsardzību un tā tālāk, bet nu tagad ar šo rezolūciju es jāsaka, uz šo jautājumu raugos pavisam citādāk. Mums tiešām ir vajadzīgi tādi mēri un pasākumi, kas tiktu apstiprināti un kas ļautu aizsargāt šos pārobežu un sezonālo strādniekus gan par darba apstākļiem šeit ir runa, gan par standartiem dzīvošanās apstākļos un, protams, arī veselības aprūpi. Tam visam ir jātop uzlabotam un ārkārtīgi svarīgi tāpat laikā eh, nopietnāk uztvert arī darba mm, ņēmēju atbildību un pienākumus. Gribu teikt visiem paldies par to, ka šie ļoti svarīgi sešie punkti, par kuriem runāja, tika iekļauti šajā regulācijā. Tas bija svarīgi Rumānijas delegācijai. Paldies, liels paldies kolēģim Falkam. Tālāk uz vienu minūti Pier Francesco Majorino lūdzu. La pandemija ha avuto un impatto terribile pandēmija vienkārši briesmīgi ietekmējas mūsu visu dzīvi, bet jāsaka, nevienlīdz sliktā līmenī, jo, piemēram, dzīves un darba apstākļi tiem, kam jau tāpat tās, jau tāpat bija ļoti švaki apstākļi, pasliktinājās vēl tālāk. Viņi, jāsaka, tepat laikā ir ārkārtīgi svarīgi mūsu tautsēmniecības sektoriem, te runāja par migrantu strādniekiem, par sezonāliem strādniekiem, īpaši lauksaimniecības sektorā. Viņi tiek eksploatēti, viņi dzīvo necilvēcīgos apstākļos, strādā bez jebkādām tiesībām, un tagad bet Covid vīrusa kontekstā viņi nesaņēma nekādu atbalstu, piemēram, veselības aprūpas dēļ, kam tomēr vajadzētu tapt garantētam. Mm, faktiski viņi ir gandrīz vai tādi, brī, nu, tādi, tādi vergi, mūsdienu modernā verdzība, tā, tā to varētu nosaukt. Un ir vajadzīgs daudz straujāk un steidzamāk rīkoties, nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret šiem darba ņēmējiem. Un līdz ar to ir vajadzīgas arī mm, vajadzīgas konkrētas ES sankcijas, ko var nacionālā līmenī piemērot nepieciešamas inspekcijas attiecībā uz šādu cilvēku, piemēram, darba un dzīves apstākļiem. Tāpat arī šī piegādes ķēde ir jākontrolē. Ir jāspēj garantēt viņu tiesības, un tas nozīmē arī apturēt sociālo dempingu. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Mairīno kungam tālāk. Uz vienu minūti Rozanna Kontē. C'è bisogno di ascoltare. Ascolt... Lielas paldies! Mums nepieciešams ieklausīties ieklausīties viss tajā, ko dzirdam no pārobežu un sezonāliem strādniekiem. Mums nepieciešams piete, eh, beigt legalizēt visus nelegālos ieceļotājus toties. Ja vēlamies nopietni nodrošināt visus darba standartus, tad jāsaka prioritāte jādod tiem bezdarbniekiem, kas eh, palikuši bez darba krīzes rezultātā. Varbūt jāizstrādā kāda, jāizstrādā kāda voucheru sistēma, jeb kuponu sistēma. Tā, lai šie cilvēki varētu saņemt eh, atbalstu, tādējādi aizpildot šo fiskālo plaisu. Jāceras, ka mm, sezonālā strādnieki ir arī tādi strādnieki, kā piemēram eh, slēpju, slēpošanas instruktori, un tā tālāk. Viņiem visiem ir jāspēj garantēt cieņas pilna un likumīgi, cieņas pilns darbs un likum, likumīgi darba apstākļi. Lielas paldies Kontas kundzei! Tālāk uz vienu minūtu Kristians Sagards, godētais priekšādātāji, godātie kolēģi. Covid-19 krīze jāsaka, īpašas eh, problēmas radīja tieši sezonāliem strādniekiem. Es dzīvoju tādā reģionā, kur tieši, eh, kur, kur ļoti daudz ir šādu pārobežu strādnieku. Es dzīvoju pie, pie Bulgārijas, Austrijas robežas. Eh, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Bieži vien cilvēki ceļo no vienas pilsētas uz otru, dzīvo vienā, strādā otrā pilsētā, un, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgi viņiem kā darba ņēmējiem. Un jāsaka, tas īpaši problemātiski ir veselības aprūpas jomā Eiropas parlaments, tāpēc priecājos, ka dod šo ļoti skaidro signālu visiem darba devējiem, ar runājot arī par sezonāliem strādniekiem, mm, respektīvi, ka viņu darbs ir ārkārtīgi vērtīgs un ir aizsargājams. Bija ļoti daudz cilvēki, kas tajā brīdī, kad robežas tika slēgtas, bija nolikti lēmumu priekšā, kur tad man darīt, kur man palikt, man palikt darba vietā vai doties pie ģimenes. Un es zinu, ka Tas bija, tā bija Eiropas Savienība, kas ļāva šos pārobežu, šiem pārobežu strādniekiem tomēr pārvietoties, un par to viņiem liels paldies. Tālāk uz vienu minūti Viktors Negresko. Paldies priekšādātāji godātie kolēģi. Kopīga Eiropas parlamenta rezolūcija ir svarīgs solis, lai mēs nodrošinātu labākus apstākļus sezonāliem strādniekiem. Un jāsaka, tā ir arī zīme, kas liek mums parādīt, ka mēs necietīsim moderno verdzību. Mēs, kā sociāldemokrāti, arī to vēlamies skaidri un gaiši pateikt. Protams, ka pastāv problēmas, pastāv Eiropas tiesību pārkāpumi, sociālo darba tiesību pārstā, pārkāpumi, un uh, Rumānijā, piemēram, arī tas ir nu, ārkārtīgi problemātisks jautājums krīzes laikā. Tas viss ļoti labi izgaismojās, un labi, ka šajā rezolūcijā runājam arī par mums daudziem, par mums svarīgiem punktiem. Un jāsaka, esam savākuši ļoti daudz parakstu, lai to visu šeit iekļau, iekļautu. Protams, ar rezolūciju problēmu mēs neatri, neatrisināsim, un šī problēma ir aktuāla pilnīgi visur Eiropas Savienībā, bet mēs redzam, ka iedzīvotāji no mums gaida risinājums, un tāpēc mums patiešām ir jāķers vērsim pie ragiem, un ja šādi tiek pārkāptas tiesības attiecībā uz darba ņēmējiem, tad to nedrīkstam pieļaut. Paldies kolēģim Negresku. Tālāk uz vienu minūti Silvija Sardone. Priekšādātāji, paldies! Šodien diskutējam par rezolūti attiecībā uz sezonālo strādnieku aizsardzību. Es jums varu pastāstīt, kas notika Itālijā šai gadījumā Covid krīzes laikā. Tūkstošiem nelegālo migrantu, kas bija izcēlušies mūsu krastos, uh, Um, nu, tur apmetušies, un jāsaka, visa šī robeža kontrola nebūtu, nedarbojās atbilstīgi. Visa šīs karantīnas laikā bija dažāda veida pagaidu centri izveidot, kas ļāva tikt galā ar sarežģīto situāciju, piemēram, arī šie uzņemšanas punkti un tam līdzīgi. Bet tāpat laikā nav bijusi tāda kopēja, vienota pieeja visiem šiem ārkārtas eh, pasākumiem un situācijai. Mūsu valdība faktiski pateica tā, ka tā kā mums ir vajadzīgi sezonālie strādnieki lauksaimniecībā, tad mēs vienkārši uz to visu pievērsim acis. Nu, man liekas, ka arī itāļiem, man liekas, ka mums vajadzētu to visu risināt. Paldies! Nākamais runātājs Benoa Ludgens. Paldies priekšādātāji. Krīze ir parādījis, cik lielā mērā riskam ir pakļauts sezonālo strādnieki un cik svarīgi ir viņu loma pārtiks nogādē. Viņu darbs līdz ar to, protams, ir pelnījis mūsu cieņu un atzinību. Paldies referentam par rezolūciju, paldies visiem par ieguldījumu, paldies, ka vēlties aizsargāt šos strādniekus. Atgādāsim, ka viņi ir daļa no šīs lauksaimniecības sistēmas, un savukārt pārobežu strādnieki, um, es, nu, ir ārkārtīgi arī svarīgs e, darba spēks. Viņi arī sastapās ar milzīgām grūtībām, šķērsot robežu. Un varbūt ir vajadzīgs izstrādāt tādu kā pārobežu strādnieku pasi visā Eiropas Savienībā, kas ļautu viņiem šādā veidā pārvietoties. Tas atvieglotu arī administratīvi daudz uzņēmumu darbu. Uh, Nu, tad varētu būt teiksim, tāda, ehm, nu, vēl, piemēram, piedzvaigžņu pasīva, tāda prioritatīvāka pasīva tiem, kas strādā, piemēram, eh, slimnīcās un veselības aprūpē. Tā lai mēs param eh, visus aizsargātu. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Lukašs Kohūts uz vienu minūti. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi! Šai plenāsē žālē jau esmu runājis par to, ka nepieciešams aizsargāt pārobežu strādnieku tiesības. Šīs plenāsesijas laikā balsosim par ļoti svarīgu rezolūciju, kur noteiktas viņu tiesības, e, pār, pārobežu un sezonālo strādnieku tiesības, e, te tika apspriesta. Es biju vien, pa, viens no viņiem pirms pieciem gadiem. Šī rezolūcija ir labs solis uz priekšu, bet tajā, tam līdzi jānāk arī konkrētai darbībai, gan no Eiropas Savienības puses, gan no dalību valstīm. Te runāja gan par likumdošanas, gan ārpus likumdošanas darbu. Tīpaši, piemēram, jādomā par informācijas piedāvāšanu. Pašreizējās krīzes laikā šāda informācija nebija pieejama pārobežu strādnieku pa, um, informēšanai Silēzijā, piemēram, pietrūka informācijas. Es atvēršu šādu informācijas punktu savā birojā, tāpēc, ka valsts šādu jebkādas veida informācija nenodrošināja. Tas nebija atbilstīgi. Sabiedrība, protams, ir spējīga taskoties, pretoties riskiem, bet ir vajadzīga precīza, svaiga, jauna informācija par visu, kas notiek. Tās ir pilnīgi cilvēciskas tiesības. Paldies! Lies paldies, saka priekšādātājs. Tālāk komisijas vārdā došu vārdu vēlreiz Nikolā Šmitam. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, šo pēcpusdienu mēs debatējām par ļoti svarīgu tēmātu, kas ir svarīgs Eiropas uh, Savienības uh, attīstībai, tā ir brīva darbinieku pārvietošanās tās ir uh, liels sasniegums un liela atbildība. Pašreizējās krīzes kontekstā mums nācās konstatēt, ka šajā brīvajā eh, darbinieku kustībā bija arī nepieņemamas iet zīmes, slikti darba apstākļi, nepieņemami dzīves apstākļi. Un es eh, ceru, ka šīs debates palīdzēs mums ātrāk un efektīvāk atrisināt minētās problēmas. Tas nav pareizais risinājums vienkārši atcelt direktīvu par darbinieku norīkošanu. Ja mēs šo direktīvu tiešām īstenotu, tad šādu skandalozu situācijas nebūtu. Un patiesībā ne jau juridiskie aspekti rada problēmas, bet gan šo normu nepildīšana tas, ka netiek veikta kontrole vai tiek nepietiekami veikta kontrole. Un mums ir jāaicina visi, protams, darba devēji, dalību valstis īstenot spēkā esošās tiesību normas un ievērot Eiropas Savienības principus. Ja mēs to panāksim, tad mēs būsim pavirzījušies uz priekšu un, un nodrošināsim cienīgus apstākļus visiem strādājošiem, un viņi to ir pelnījuši. Paldies! Paldies! Paldies komisāram Šmitam un tagad vārds vēl eh, ministrei Bjansai eh, padomas vārdā. Godātie deputāti, noslēgumā gribu vēlreiz paust padomas atbalstu tam, lai eh, sezonālie un pārobežu darba ņēmēji varētu brīvi pārvietoties robežām, lai viņiem tiktu nodrošinātas tādas pašas tiesības kā da, katras valsts uh, strādājošiem. Un mēs kopā ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju meklēsim labākos eh, risinājumus, lai pārvarētu tās problēmas, ko ir izraisījusi Covid-19 krīze. Paldies ministrē Brņacai. Ja es pareizi saprotu, šī bija jūsu pēdējā uzstošanās, uzstāšanās pārstāvot Horvātijas uh, prezidentūru. Uh, pateicos jums un vēlu jums panākumus uh, turpmākajā darbā un dzīvē. Liels paldies! Līdz ar to debates ir noslēgts gušās, un balsojums par šo rezolūciju notiks rīt. Tagad pārtraukums līdz pulksten 18.